7. oktobrī pieņemtais protokols ir jums izplatīts, ja jums nav nekāda iebilduma, taču protokolu skatīsim par apstiprinātu. Man ir virkne paziņojumu un informācijas, kurā vēlos ar jums padalīties pagājušajā.